parlamentārā kontrole e, e, pār Eiropas Savienības jautājumiem pēc šī dokumenta pieņemšanas būs daudz labāka. Paldies, Sajerkungs. Un es domāju, ka tad, kad jūs runājat par vispārīgo publiku, e, tad jūs domājat par sapulces vadītāju, jo vairāk nevienas vispārīgās publikas šeit nav pārējie tikai speciālisti, kas ir, kas ir iedziļinājušies apsprie, apspriežamajā tematā. Katrā ziņā e, debates mēs tagad beidzam un rīt notiks attiecīgais balsojums. Nākamā sēde notiek rīt, ceturtdien, 16. E, decembrī, svētās Adeles dienā. Eh, kas ir arī mans nelaiķa mācvārdiena, un tā sākās no 9 līdz 13, un no 15 līdz 17 darba kārtība ir publicēta, tur pieejama Eiropas parlamenta tīmekļa vietā, sēde tiek pārtraukt līdz rītdienai, un rītdien eh, varēšu jums eh, arī novēlēt priecīgu Ziemassvētku nošanos, jo vādīšu sēdi rīt.